imunitātes atcelšanu Jacekam Kurskiem, un šobrīd saskaņā ar reglamentu šis lūgums tiek nodots juridiskajā komitejā. Tagad saskaņā ar trešo pantu tika pārbaudīti, pārbaudīti jaunie mandāti, un tas attiecās uz Francesku Barakiju ar 17. decembrī 2012. gadā, Preslavu Borisovu kas sāk strādāt ar 2013. gada 1. janvāri, kā arī Dan Dimitru Samfiresko, kurš sāk strādāt 2013. gada 9. janvārī, un uh, mans priekšlikums ir pasludināt šos mandātus par derīgiem. Ja nevienam nav iebildumu, tad tā tas arī ir. Mandātu derīgums ir apstiprināts. No um, deputātiem, kuri nepiedar pie politiskajām grupām, esmu saņēmis